Tā. Vispirms e, dod vārdu referentam Demis Māker kungam. Voorzitter, collega's vandaag doorl... E, priekšsarētāji, paldies, dāmas un kungi. 1,2 miljonu bērnu šodien klaiņo Nigērijas ziemeļa austrumu teritorijās, bēgot e, no Boko Haram netiek ievērotas cilvēktiesības, netiek ievērotas bērnu tiesības. Es vēros vērsties pie Bohārī kunga, Nigērijas prezidenta. Aizsargājiet savus valsts bērnus, parādiet, ka jūs e, varat to izdarīt. Neskaroties uz e, iegūmiem no naftas, e, savus iedzīvotājus aizsargāt valsts nespēja. Viņa vien no, valsts ir viena no lielākajām naftas eksportētājām, bet, diemžēl, citās jomās šī situācija ir daudz smagāka. Uh, Nabadzība veicina vardarbību. Karavīri ir demotivēti, un vienkāršie iedzīvotāji kļūst par upuriem teroristiem. Vai Eiropas Savienība var nodrošināt labāku perspektīvu, komisāra kungs, lai nodrošinātu uh, uzlabojumus attīstības politikā, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem? Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu nākotējiem, nākušajiem runātājiem Pagazarot un Dija Ruiz. You have the floor in one minute. Sí, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Del fanatismo religioso y político. Boko Haram ir reliģiskā un politiskā fanātisma visļaunākā izpausme. Viņi aizskar bērnus, skolniekus, zinātniekus, izmanto seksuālo vardarbību kā ierocī. Tie bērni, un īpaši meitenes, kas ir aizskārti seksuāli, viņiem ir jāatgriež viņu cieņu, viņi ir jāintegrē atpakaļ. Uh, sabiedrībā. Tai ir jābūt pilnīgai prioritātei, un tāpēc Nigērija, un tāpēc mēs esam iesnieguši šo rezolūciju, nedrīkstam aizmirst Nigērijas un it īpaši bērnu gadījumu. Tas ir mūsu pienākums kā starptautiskai sabiedrībai. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Korrau. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā ir runa par bērniem Nigērijā, par um, bērnu pārvietošanu, ko izraisa Boko Haram, ir jāskata Nigērijas situācija kopumā. Tā ir viena no Āfrikas vienlaicīgi visbagātākajām un bīstamākajām valstīm, kā arī valsts, kurā ir ārkārtīgi augsts nabadzības līmenis. Miljoniem bērnu mēģina izvairīties no vardarbības UNICEF ANO bērntiesība aģentūra norāda, ka nav pat līdzekļi, lai finansētu piekļuvi ūdenim. Ir jāicina starptautiskā sabiedrība atbloķēt papildu finansējumu. Šie eh, bērni Nigērijā tiek izmantoti kā bērni karavīri. Un mēs darām pārāk maz viņu labā. Eh, tādi bērni karavīri ir ne tikai Nigērijā, bet arī citur. Mums ir jādara viss, lai šie bērni tiktu izņemti no armijas dienesta un lai viņiem tiktu piedāvātas sociālās programmas. Paldies! Nākošais runātājs Pancērī, kurš ir arī referents. Paldies, priekšsēdētāji! Nigērijā drošības trūkums, ko ir izraisījuši konflikts ar Boko Haram. Uh, ir noveduši pie situācijas, ka tūkstošiem bērnu ir bijis jāpamet mājas, humanitārā situācija pasliktinās, ir grūtības atrast dzeramo ūdeni, uzturu, ir augsts saslimšana līmenis, bērni tiek rekrutēti armijā, tas ir patiesas vardarbības cikls jauniešiem, jaunām eh, eh, sievietēm, it īpaši tās tiek pakļautas eh, vardarbībai, piespiedlaulībām, seksuālai vardarbībai, un nereti šie cilvēki uzspridzinās sabiedriskās vietās. Un tāpēc mēs pieprasām sabiedris, starptautisko sabiedrību reaģēt um, un rīkoties. Paldies. Nākošais runātājs deputāti Haibluha. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Nigērijā ir dramatiska. Šobrīd um, Boko Haram ir um, zvērējuši uzticību uh, Islām valsts uh, grupējumam. Terorisms turpinās Un drīz vien šī vardarbība izies ārpus kontinente. Pēdējo mēnešu laikā 1600 civiliedzīvotāji Boko Haram ir nogalinājuši, tā skaitā sievietes un bērnus. Nigērijā ir augstākais skaits eh, bērniem, kas neapmeklē skolas tieši Boko Haram īstenotā terora dēļ. Šeit starptautiskai sabiedrībai ir jāuzņemas atbildība. Un jātur solījumi, kas dot attiecībā uz humanitāro palīdzību. Es tāpēc aicinu komisāru Stilijā Nīdi palielināt finansējumu Boko Haram upuriem. Bet ir arī cerības Nigērijai. Nomainījusies valdība demokrātiskā veidā, miermīlīgā, kas nav gluži pats par sevi saprotams Āfrikā. Uh, Jaunais prezidents ir tagad prezentējis programmu, kas izklausās daudzsološi, cita starpā arī ap, attiecībā uz korupcijas apkarošanu, bērnu un sieviešu aizsardzību, militāras, <clears throat> militāro spēku izmantošanu pret Boko Haram. Tagad atliek tikai izpildīt šo programmu, un mums jādara viss iespējamais, lai atbalstītu šo valdību, šo reģionu, lai e, šī jaunā programma arī sekmīgi tiktu īstenot. Köszönöm, képviselő asszony, utolsó. Paldies. Pēdējais no autoriem Fizas Aizela. Como jefe de la misión electoral de la Unión Europea en Nigeria. Esmu bijis šogad eh, Nigērijā četras reizes vadot vēlēšanu uzraudzības misiju. Briesmīgajā situācijā, kas ir vēlo, vērojama valsts eh, ziemeļa Austrumos It īpaši smaga ir situācija, kurā ir nonākušas tūkstošiem meitiņu, kas e, ir tikušas piespiedu kārtā izvarotas, pā, kuras, kurām ir piespiests e, pāriet islama ticībā, tās, kuras nav to um, tam piekritušas, ir tikušas nogalinātas vai vienkārši apraktas dzīves. Mēs nedrīkstam palikt sakrustotām rokām, saskaroties ar šādām šausmām, ir formāli jānosoda šie teroristiskie akti, un mums ir jāatbalsta Āfrikas valstu koalīcija, kas ir beidzot uzsākusi cīņu pret Boko Haram teroru. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputātais Sančesa Kaldentei. Paldies priekšsēdētāji. Ir Āfrikas visbiezāk apdzīvotā valsts ar vislielākajiem naftas resursiem un dabas bagātībām. Tomēr e, lielākā daļa iedzīvotāji Nigērijā dzīvo zem nabadzības sliekšņa ir nepieciešama ne tikai monetāra palīdzība. Tāpat arī mums ir jāmeklē Boko Haram eh, cēloņi mūsu ārējā politikā, taiskaitā komerciālajā politikā. Eh, galvenie upuri, eh, vardarbības upuri ir bērni, viņi tiek nolaupīti, rekrutēti, eksploatēti no Boko Haram puses un viņiem tiek liektas pilnīgi visas bērnu tiesības. Eiropas Savienība ir jārīkojas konsekventi. Ja mēs neko nedarīsim, lai pasaulē mēģinātu ieviest taisnīgu sadalīšanas sistēmu, tad šāda vardarbība turpināsies. Mums ir jārīkojas konsekventi. Paldies! Nākošais runāt. Paldies, saka priekšsēdētājiem. autoriem, un tagad dodu vārdu runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms deputāts Kelijs. In one minute. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām atvainojos, es aizkavējos eh, trilogu sarunās. Uh, Šis temats ir ļoti svarīgs, un mums tas jāskatā kontekstā ar tām sarunām, kas notika šonedēļ, kur piedalījās diskusijā prezidents Olāns un kanclere Merkel. Runājot par to, ka ir jāsniedz lielāks atbalsts, strādājot tādās jomās kā klimata pārmaiņām, ekonomiska um, attīstībā, redzot to, kas notiek Nigērijā mēs redzam arī to, ka ir ļoti svarīgi cīnīties eh, ar eh, tādām grupām kā Boko Haram un cik tas ir sarežģīti apkarot viņu te, eh, īstenoto terorismu. Un šī situācija ir smaga attiecībā uz bērniem tieši, tiek nojauktas skolas. Mums ir jāsadarbojas ar ANO, un visiem citiem, lai radītu labāku dzīvi valstī. Paldies! Um, Ke Kelī kungs, zilās kartītes jautājums, vai jūs pieņemat to? No Rībika kunga. Jā, lūdzu, Rībika kungs. Jā, rīkti, herzlichen dank. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos jautāt eh, kolēģim Kelijam, kā tad īsti izskarās ar izglītības darbu, vai ir iespējams uh, izteikt kādus eh, priekšlikumus attiecībā uz izglītības eh, pasākumiem, kurus varētu īstenot uz vietas un tādējādi radīt attiecīgi ietveru. Yeah, absolutely... Eh, kolēģim Rībigam ir pilnīgi taisnība. Viena lieta ir cīnīties pret Boko Haram un pavisam kas cits izveidot kultūru, kas ir nepieciešama cilvēktiesību at atzīšanai Un, protams, ka tikai eh, ar atbilstošu izglītības sistēmu to var panākt. Un, eh, tā kā, jā, tāds ir pareizais veids, kā pieeja šai problēmai, un ja tas nenotiks, tad īsti progress nebūs. Paldies, Rībikungs. Paldies. Tagad dodu vārdu Valenciāno kundzei. Presidentā nos acostumbramos. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti ātri mēs aprodam ar traģēdijām, kas atrodas mums apkārt. Pēcpusdienās un rītos nereti mēs runājam šeit Strasbūrā par tūkstošiem uh, cilvēku, par viņu ciešanām, par bērniem, kuriem netiek uh, piekļuvis izglītības. Nav, ne, nevar būt nekas sliktāks, kā bērniem atņemt izglītību. Mēs sākam pierast pie šiem skaitļiem, bet arī mums ir jāzina, ka tie donori, eh, kuriem mēs piešķiram, eh, tāpat tie, kuriem mēs piešķiram naudas līdzekļus, lai varētu nodrošināt izglītību. Mēs neesam eh, izpildījuši savu pienākumu. Mēs arī esam atbildīgi par šiem notikumiem. Es aicinu Eiropas Savienību dalībvalstis izpildīt saistības, ko tās ir uzņēmušās, lai mēs varētu tikt galā ar šo barbarismu Nigērijā un atbalstīt valsts prezidentu. Paldies, nākamais Belderkungs. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. 11. punktā kopīgajā rezolūcijā ir teikums, kas man liekas mazliet dīvains. Pauž līdzjūtību tiem, kas izdzīvojuši Boko Haram aklo terorismu. Četri gadi no Ziemeļnigērijas Pagājušā gada novembrī šis bērns devās prom no baznīcas ar bībeli rokā un Boko Haram ekstrēmisti atņēma viņam bībeli, iemeta to ugunī. Hasans mēģināja izvilkt ar eh, koku no uguns, kur eh, šo bībeli un teroristi eh, viņu ar kāju iegrūda uguns, ugunī un atstāja viņu tur nomirstam. Eh, bet, paldies Dievam, viņš izdzīvoja. Hasans un eh, daudzi eh, citi upuri prasa ko vairāk kā līdzjūtību. Viņi vēlas arī starptautisko aizsardzību no Eiropas Savienības. Priekšsētāji, nu, tam mēs varam piekrist. Tagad dodu Valtman kundzei vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, dāmas un kungi. Es domāju, ka visi jau to ir sacījuši Mums jārunā šobrīd par Nigēriju. Vairāk kā miljons bērnu ir pārvietoti valstī, daudz no viņiem tikai eh, ir jaunāk par pieciem gadiem, eh, tikai tādēļ, ka vēlas apmeklēt skolu. Boko Haram baidās no cilvēkiem, kuriem ir savs viedoklis. Viņu eh, gļēvā patiesība nāk no ieroču stobriem. Mums Ir jādara viss, lai nepiekāptos, jāaicina valsts jaunais prezidents izmeklēt iespējamās eh, pārkāpumus, ko veikusi arī Nigērijas eh, armija. Jāizmeklē arī gadījumi eh, saistībā ar sieviešu izvarošanu, kas notikusi masveidā, un jāaicina pieļaut to, ka vi, šīm sievietēm ir uh, tiesības veikt abortu, ja viņas ir palikušas stāvokli izvarošanas rezultātā. Obermajer kungs tālāk. Paldies! Gadiem ilgi mēs uh, aicinām uh, intensīvāk apkarot Boko Haram. Ikdienā notiek ķilnieku sagrābšana, vasarā bērnu karavīri veica pašnāvību uzbrukumus. Uh, valsts ziemeļos 1,2 miljonu bērnu bēguļo, un saskaņā ar UNICEF puse no šiem bērniem ir jaunāk par pieciem gadiem. Kaimiņu valstīs uh, ir šobrīd iekļuvuši 265 tūkstoši šādu bēgļu. Ja mēs uh, nevarēsim apturēt barbariskos Boko Haram uzbrukumus, uh, tad mums nevajag brīnīties, ka nākamais eh, imigrācijas vilnis jau veidojas. Paldies! Nākamais ir Hetman kungs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Nu jau sešus gadus Nigērijā Eh, notiek konflikts, un nu jau pāri 20 tūkstošiem cilvēku ir eh, zaudējuši dzīvību, un pāri diviem miljoniem ir patstājuši savas mājas, ņemot vērā sociālo Nigērijas struktūru. Uh, kurā 40% iedzīvotāji ir jaunāki par 14 gadiem, tad ir tā, ka konfliktā cieši visvairāk tieši bērni. Viņiem, pret viņiem tiek vērsta seksuālā vārdarbība, viņiem trūkst uh, medicīniskās aprūpes, viņi ir uh, izsalkoši un tā ir bērnu ikdiena. Tāpēc ir nepieciešams kompleksu rīcību izveidot, ņemot vērā sociālo situāciju, politisko situāciju un tā pašā laikā, protams, ir nepieciešama humāna palīdzība. Uh, Tāpēc ir ļoti labi, ka 21 miljonus eiro papildu ir piešķirts no komisijas puses un ir eh, izteikta doma, ka tiks ar vien palielināti līdzekļi. Nigērijai ir nepieciešama palīdzība un ir ļoti svarīgi turpināt arī mūsu centienus šajā jomā. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Ujas Dauska kungs! Jums ir viena minūte. Priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, tas, kas notiek Nigērijā, ir tik tiešām barbarisks akts, jo tas ir tas, ko dara šobrīd Boku Haram. Daudzi citi deputāti jau teica, un es pilnībā atbil, atbalstu to domu, ka mums ir nepieciešams atbalstīt e, efektīvu rīcību, kas ir saistīta ar humanās palīdzības sniegšanu. Mums ir jāpalīdz sievietēm, mums ir jāpalīdz e, invalīdiem, jāpalīdz bērniem, kas ir pārvietoti. Mums ir jācenšas arī panākt to, lai Nigērijas valdība tiktu vienmēr uzraudzīta, lai mums būtu nepārtraukts spiediens. Bet līdzīgi kā Beldera kungs teica, mums ir nepieciešams necenzēt. Uh, necenzēt to, ko mēs sakām. Mēs saprotam, ka šeit runa par to, ka Boku Haram uh, nav kristieši, un tādēļ arī viņi iznīcina kristiešus. Mēs varam to atklāti pateikt, ka mūsu ticības biedri, citi kristieši, viņi uh, mirst tādēļ, ka viņi ir kristieši. Liels paldies! Korāza Bild, lūdzu, kundze. Pusmiljons cilvēku, pusmiljons bērnu ir prom no savām mājām. Daudzos gadījumos viņi nav kopā ar savām ģimenēm, jo Boko Haram ir ļoti nopietns spēks Nigērijā, tas terorizē cilvēkus. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, protams, eh, nosodīt to, ka bērni tiek izmantoti kā seksuālie vergi, ka bērni tiek izprecināti ļoti agrā vecumā. Mums ir ļoti svarīgi saprast, kas ir upuri. Mums ir jābūt kopā ar upuru ģimenēm. Atceramies eh, Šiborgs skolas eh, jaunietes, meitenes, Nigērijā tā ir ikdiena, kad meitenes tiek nolauptīt, nolaupītas. Mums ir svarīgi pateikt, ka pat notikuma, kas ir notikuši pirms pusotra gada, joprojām nav atrisināti, ka ir nepieciešams pateikt, ka jūs neesat aizmirsta. Mums kopā ar visu uh, pasaules kopienu ir jāatbalsta Nigērijas pērnos. Mums ir svarīgi, lai uh, vainīgie nepaliktu nesodīti, tā lai bērniem būtu uh, pamatvajadzības nodrošināts, lai viņiem būtu ūdens, pārtika pieejama, arī iespēja dzīvot drošā vidē un mācīties. Priekšsēdētāji mums ir jāatcerās, ka Nigērijas bērnu liktenis nedrīkst palikt nepamanīts, un mums par to jārunā, cik ilgi viņam nepieciešams. Lielas paldies, un tagad mums ir brīvais mikrofons, jo visi jau ir izteikušies, kas bija. Šobrīd brīvajā mikrofonā ir astoņi deputāti. Un tāpēc arī ņemšu vērā to kārtību, kurā ir pieteikušies Pošs Pišelakungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konza. Es varu pilnībā piekrist tam, ko e, ir teikuši mūsu autori. Lielas paldies par šo dokumentu un paldies arī tiem, kas atbalstīja šo dokumentu dokumentu, mēs uzskatām, ka situācija Nigērijā ir tiešām traģiska. Atceramies, ka runa ir par diviem miljoniem iedzīvotāju, kas nevar palikt savās mājās, mēs runājam par bērniem, e, kur ir pārvietot, mēs runājam par civiliedzīvotāju. No, Nigērijā desmit miljoni bērnu nemaz neapmeklē skolu, un atceramies, ka e, tas ir vairāk nekā bērnu citur pasaulē. Un tāpēc mums ir svarīgi uzsvērt šajā diskusijā, ka mēs nevaram nepamanīt šo traģēdiju un ka mums ir nepieciešams saprast, cik nopietna ir šī problēma. Tāpēc ir ļoti svarīgi kom komisāriem eh, rīkoties ļoti izšķiroši, un, protams, augstai komisārei ir jābūt, eh, augstai pārstāvē ir jābūt tiešām ļoti aktīvai tā, lai mēs šajā jomā panāktu reālus rezultātus. Un tā nauda, kas tiek piešķirta, ir ļoti svarīga, lai šī nauda būtu uh, izlietota pietiekami efektīvi. Lielas paldies! Un Jureka kungs ir nākamais runātājs. Lūdzu! Priekšsēdētāji, pirms dažiem mēnešiem izskatījās, ka Boko Haram jau ir uh, aizsardzības pozīcijās, ka Āfrikas Unija ir panākusi diezgan daudz ko, un Nigērijas valdība arī ir panākusi labus risinājumus tā, lai Boko Haram vairs nebūtu tik eh, ļoti aktīvs, bet izskatās, ka šobrīd atkal viss ir atgriezies. Tāpēc mēs nedrīkstam vienkārši pievērt acis vai arī tikai runāt. Jo dažreiz ir tā, ka mēs runājam ļoti daudz, bet īsti nesaprotam, ka tas, kas notiek Āfrikā, sākot jau ar uh, reģion, reģioniem, kas pie, atrodas pie Sahāras, uh, eh, Centrālā Āfrika, uh, tas šobrīd ir uh, tikai, tas ir visnopietnākais uh, reģions, visnopietnākais krīzes reģions uh, šobrīd uh, pasaulē, tāpēc mums ir jāsadarbojas ar Āfrika, uh, Āfrikas Savienību, lai kopā ar Nigērijas valdību tiešām panāktu risinājumu tā, lai Boku Haram vairs nebūtu nekādas varas. Paldies! Liels paldies jums! Prunzulīks kungs, lūdzu! Paldies! Visā Nigērijā konfliktā starp Boko Haram eh, terorista grupu, eh, civiliedzīvotājiem, militāriem spēkiem eh, šobrīd šis konflikts ir kļuvis par ļoti nopietnu krīzi. 500 tūkstoši bērni ir, ir nolaupīti, ir pārvietoti. Nu jau tagad Čadā un Nigērā ir 1,5, 1,4 miljoni bērnu ir pārvietoti. Un tas nozīmē, ka šie bērni ir uh, nošķirt no savām ģimenēm, viņus var izmantot seksuāli, viņus var, uh, viņi var viegli kļūt par uh, bērniem uh, karēviem, un tāpēc ir nepieciešams šajā reģionā pēc iespējas ātrāk nodrošināt humāno palīdzību. Tas, par ko es gribu runāt, ir UNICEF rīcības uh, solījumi un reālā uh, Uh, rīcība. Mums ir nepieciešams saprast, ka no mūsu puses jādara viss, lai vardarbība beigtos, un, protams, ir jārisina nelegālās migrācijas un uh, terorisma saknes jautājumus. Lielas paldies jums! Kjučura kungs. Paldies priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Terorisms šodien pasaulē ir viens no nopietnākajiem jautājumiem. Uh, Cilvēki ir, lai arī kur viņi dzīvot, lai arī kāda būtu viņa tautība, viņi dzīvo bailēs, un Boku Haram ir viens no piemēram, kas to apstiprina. Ir ļoti svarīgi nodrošināt drošu situāciju Nigērijā un Rietumā Afrikā kopumā, jo šī teroristiskā grupa turpina nolaupīt Un viņi jau sāk darboties ne tikai Nigērijā, bet arī kaimiņu valstīs. Tāpēc arī atbalstu Eiropas komisiju, komisijas paziņojumā, Uh, aicinot starptautisko kopienu nodrošināt uh, lielāku finansējumu, lielākus līdzekļus, lai varētu sniegt humāno palīdzību. Mums ir nepieciešams arī atbalstīt Nigērijas jaunievēlēto prezidentu tā, lai uh, kopā ar viņu varētu aizsargāt civiliedzīvotājus. Ir ļoti svarīgi arī īpaši aizsargāt sievietes un bērnus un, uh, jā, protams, jāatbalsta visi upuri. Lielas paldies! Un Lohbilleres kundze, lūdzu. Nē, viņas nav. Kas tādu? Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs skatāmies uz ziņām, kas pienāk no Nigērijas, šobrīd sajūta ir tāda, ka šeit ir ziņojumi no karazonas. Daudzos gadījumos, ka runa, daudzos gadījumos runa par 5-gadīgiem, 14-gadīgiem bērniem, kuri tiek izmantoti kā uh, ka teroristi, pašnāvnieki, UNICEF jau ir novirzījusi ļoti lielus līdzekļus, bet uh, tikai daļa no šiem līdzekļiem reāli nonāca uz vietas. Tāpēc arī starptautiskai sabiedrībai ar Eiropas Savienību ir jādarbojas ļoti izšķiroši, ir svarīgi, lai mēs sūtītu papildu līdzekļus, bet ir arī ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu medicīnisko palīdzību, ieskaitot abortus jaunām meitenēm, kas tika izvarotas. Mums ir jādomā arī par sociālo integrāciju, mums mūsu politika ir jābūt ilgtermiņā uh, virzītai, mums ir jāskatās uz iemesliem, kāpēc terorisms šajā valstī eksistē. Ir skaidrs, ka ja mēs nedomāsim par lietas būtību, mēs neatrisināsim terorismu ne Nigērijā, ne citur pasaulē. Lielas paldies! Petiras kundze. Paldies! Es nosodu Boko Haram rīcību un arī viņu vardarbību pret bērniem, it sevišķi jaunietiem, meitenēm. Viņi darbojās ne tikai savā valstī Nigērijā, bet arī jau Čadā un Nigērā un citur. Bērnie, bērni vairs nevar būt bērni, viņiem ir jādzīvo pavisam cita dzīve, viņi tiek atņemti savām ģimenēm un Vēlos arī teikt, ka šī terorisma grupa uh, ir nogalinājusi jau desmit uh, tūkstošus kristiešu, aptuveni 150 tūkstoši cilvēki ir pārvietoti, tāpēc, ka viņiem ir jābēg no šīs teroristiskās grupas. Tas, ko dara Boko Haram, tā ir uh, vārdarbība, tie ir nopietni pārkāpumi, un tāpēc ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk viņu apturēt no Viņi no mūsu puses jādara visu, lai nekāda, nekāds finansējums, nekāda nauda nenonāktu viņu rokās tā, lai viņi nebūtu, viņiem nebūtu iespējas turpināt darbotos. Un, protams, jāatbalsta upuri. Marija Sakonga. Paldies, priekšsēdētē. Nigērija ir ir bagāta valsts, šajā valstī ir lieli resursi, ienākumi īstenībā ir diezgan lieli, taču iedzīvotāji no šiem ienākumiem nekā negūst un šajā valstī cilvēktiesības tiek pārkāptas, demokrātijas trūkst, korupcija ir ikdiena, un, protams, šādā augsnē ļoti viegli var izaugt teroristiskās organizācija. Tā tas arī notika ar Boko Haram. Viņi sadarbojas eh, ar citām organizācijām, viņi paplašinās visu laiku, viņi eh, bērnus eh, nogalina, izvaro un tā tālāk. Pēdējos gados miljoniem bērnu uh, ir atstājuši savas mājas, devušies, piemēram, uz Sīriju, tā, lai viņi varētu vispār izdzīvot. Mums ir nepieciešams risināt terorisma jautājumus pašā saknē, saprast, ka tieši nabadzīta, nabadzība ir eh, ļoti laba augsnē un ir ļoti svarīgi, lai mūsu palīdzība nonāktu cilvēkiem, civiliedzīvotēm. Un tagad pēdējais runātais. Sučut obiteljima. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlamies, protams, atbalstīt upurus, atbalstīt upuru ģimenes. Simtiem tūkstošu bērnu ir pametuši savas mājas Boku Haram dēļ, un tas nozīmē, ka mums ir jāatbalsta Nigērija, Nigērijas valdība tā, lai viņi varētu apturēt Boku Haram darbību, un es gribētu arī, lai nākamgad Nigērijas prezidents varētu apmeklēt mūsu parlamentu. Mums ir nepieciešams palīdzēt un ir ļoti svarīgi palīdzēt tieši valdības spēkiem tā, lai viņi varētu risināt problēmu pašā saknē, kas ir uh, sociālā nevienlīdzība, korupcija, nabadzība un, protams, mēs nevaram pieļemt situāciju, lai valsts, kas pati vispār ir diezgan bagāta valsts, lai šajā valstī divas trešdaļas iedzīvotāju uh, ciestu no galējas nabadzības. Un tāpēc es uzskatu, ka komisijai ir nepieciešams uzsvert nepieciešamību eh, cīnīties pret korupciju. Paldies! Brīvais mikrofons līdz ar to ir beidzies, un tagad lūdzu komisāra kungs. Paldies, priekšsarētāji, dargie kolēģi, paldies par šo iespēju komentēt eh, humanitāro situāciju Ziemeļaustrumos eh, Nigērijai, tīpaši attiecībā uz situāciju ar bērniem. Paldies par izteiktajiem komentāriem, ļoti bagātīga diskusija. Biju uz vietas pirms diviem, trim mēnešiem, apmeklēju teritorijas, kas ir ļoti tuvu Boko Haram kontrolētām teritorijām. Ir skaidrs, ka Boko Haram īstenotā vardarbība joprojām rada nopietnas bažas. Diemžēl paredzamā nākotnē mēs neredzam uzlabojumu iespējas. Ir zināms progress sasniegts, apkarojot Boko Haram, e, to ir panākuši jaunās varas iestādes, sadarbojoties ar kaimiņu valstīm. Tomēr teroristi turpina veikt uzbrukumus praktiski ikdienā. Tas rada ne tikai nedrošību bet, un arī ciešanas, bet arī redzam, ka bērni aizvien biežāk tiek izmantot kā ieroči, liekot viņiem veikt pašnāvniecisks uzbrukums. Šāda situācija ir nepieņemama un prasa mūsu nepārtrauktu iesaistīšanos. Krīze, kur izraisīja Boko Haram, ir viena no smagākajām humanitārajām krīzēm pasaulē valsts iekšienē pārvietotos e, cilvēku skaits e, Ziemeļa Nigērijā jau pārsniedz 2 miljonus. E, Čadas ezera reģionā aptuveni 700 tūkstoši bērnu ir bijuši spiest pamest savus mājas. Lielākoties paliekot tos ciematos, apdzīvotās vietās, viņiem pietrūkst uh, Eh, ēdiena, izglītības, medicīniskās aprūpas. Tādējādi viņi kļūst par viegliem mērķiem eksploatācijai. Mēs cieši sekojam situācijas attīstībai kopā ar Eiropas Savienības, eh, apvienoto nāciju organizācijas un nevalstiskām organizācijām. Uh, vairāk uzlabojumi ir novērojami. Pirmkārt, eh, humanitārā palīdzība, ko Eiropas Savienība sniedz, palīdzot veselības aprūpē, pārtiks apgādē, eh, ūdens eh, sanitārā jomā īpašu uzmanību pievēršot bērniem. Eiropas komisija ir vadošais humanitāras palīdzības sniedzējs valstī kopš Boko Haram krīzes sākšanās mobilizējot 20,5 miljonus eiro šogad tikai un 42,5 miljonus visam eh, Čads ezera eh, reģionam. Mēs turpinam sniegt atbalstu eh, starptautiskai grupai, kuru izveidojuši iesaistītās valstis. Uh, ievērojama summa jau ir nolikta eh, malā, tas ir ap 50 miljoni, bet ne visas, eh, visas priekšnosacījumi ir izpildīti, lai varētu saņemt šo summu. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība. Tāpat Eiropas Savienība finansē konkrētu pretterorismu projektu, kas atbalsta pretradikalizāciju vērsts pasākumus veicina cilvēktiesību ievērošanu militāru operāciju laikā un komunikācijas sistēmas izveidi eh, tā, tajā sistēmā, kā valsts reaģē uz teroristiskiem uzbrukumiem. Mūsu darbība balstās uz radikalizācijas eh, iemeslu apkarošanu, it īpaši ņemot vērā situāciju ar bērniem. Tas ir projekts bērnu aizsardzībai eh, nepilngadīgo tieslietu administrācijā, sniedzot eh, sociālo atbalstu bruņot konfliktu rezultātā cietušiem bērniem. Un eh, īpaši šīs darbības ir izvērsts Nigērijas ziemeļa austrumos. Nigērija ir arī prioritāra valsts Eiropas Savienībai, iniciatīvai bērni bruņotos konfliktos, uh, ņemot vērā, ka uh, valsts šai sakarā ir minēta ANO ziņojumā. Lai mobilizētu šo atbalstu, mēs darām visu, ko varam, lai censtos palīdzēt bērniem, kuri cieši uh, Boko Haram vardarbības rezultātā. Bet, uh, protams, liela daļa no atbildības paliek dalību valstu valdību ziņā kurām ir nepieciešams saglabāt savu atbalstu, turpināt sadarbību ar ANO, pilsonisko sabiedrību un mūsu humanitāras palīdzības partneriem uz vietas. Paldies! Paldies, komisāra kungs, par noslēguma uzrunu. Esam saņēmuši septiņus rezolūciju nu, projektus. Šobrīd tad noslēdzam.